15. gada darba programma saskaņā ar darbas kārtību. E, šeit mums nebūs zilo karšu un brīvā mikrofona. Mums ir 40 minūtes e, šim darbas, darba kārtības punktām prezidentūra un e, pre, vicepriekšsēdētājs Šepčevis izrunāsies, kā arī uh, grupu priekšsēdētāji. Lūdzu ievērot piešķir, piešķirto runas laiku, lai mēs šīs debates varētu pabeigt saulaicīgi. Lūdzu, tagad Šepčevis kungs. Thank you very much, uh, Mr. President. Paldies, par šo iespēju pastāstīt par komisijas 2014. gada darba programmu. Tā ir intensīva politiskā dialoga kulminācija, pamatojoties uz Savienības stāvokļa vērtējumu prezidenta konferences rezultātiem, dažādām diskusijām, komitoloģijas veidā, struktūrētā dulloka veidā. Domājams, ka politiskais dialogs ļauj veidot konsensu ap galvenajām prioritātēm. Un Ieejot vēlēšanu gadā, tas nozīmē, ka pilsoņi sapratīs, ka Eiropas Savienībā ir kāds virziens, ka ir kāda jēga, ka mēs gribam pabeigt banku savienību un darīt citas lietas. Tas arī pasvītro komisijas vēlmi uzturēt darba tempu, par ko esam vienojušies pagājušajos gados. Ir arī dažas jaunās iniciatīvas, bet galvenokārt uzsvars ir pabeigt galvenos jautājumus, par ko mēs jau runājām, un mēs ceram uz parlamenta atbalstu. Mēs aicinām dalību valstis arī īstenot to, par ko esam vienojušies bez kavēšanās. Galvenokārt mēs šeit varam runāt par daudzgadu finansiālu satvaru, Parlamentam šeit ir bijis ļoti liela nozīme. Tā ir faktiski veicinājusi ieguldījumu un atbalstu cilvēkiem visur Eiropas Savienībā. Un pozitīvais balsojums par MFF bija arī laba zīme. Domāju, ka mums steidzami vajadzētu īstenot pieņemtos soļus. Godātie locekļi, mēs esam daudz strādājuši ilgā un sarežģītā laikā, veidojot ekonomisko atlapšanu un stiprinot pilsoņu ticību, ir labs zīmes, taču mēs nevaram būt pašapmierināti. Mums kopā jāvirsās starpāk. Komisija uzsāka jauno semestru pagājušajā gadā. Tas ir tāds vingrinājums, par ko mēs esam jau pieraduši. Pirmoreiz šogad gan ir izdarīts vērtējums par budžetu, kas tika publicēts piekdiena. Turpinās arī darbs pie EMU, ievērojot demokrātiski kontroli. Tas, ka mēs pārveidosim banku sektoru, ir ārkārtīgi svarīgi, un šeit ir jāvienojas arī par vienotu atrisinājumu mehānismu, uh, arī depozītu garantijām līdz šī parlamenta mandāta beigam. Mums jāpievēršās arī tiem jautājumiem un tiem cilvēkiem, kam atlapšana vēl neliekas realitāte. Jaunie bezdarbnieki, bezdarb, jaunieši bezdarba, arī mūsu finansējums un dalību valstu finansējums varētu palīdzēt risināt šo jautājumu. Sešās dalību valstīs jau šīs projekts ir īstenots, un mēs strādājam ar citām dalību valstīm, lai plāni tika pabeigti līdz gada beigām. Tādā veidā nodrošināt to, ka 6 miljardus eiro var iztērēt attiecīgiem mērķim. Mēs runājam arī par darba spēka mobilitāti pieeju finansējumam un citām prioritātēm. Esam vienojušies par kohēzijas fonda likuma izmaiņām, kas varētu palīdzēt maziem un vidējiem uzņēmējiem. Mēs turpināsim arī zaļās grāmatas attīstību, runājot par jaunām iniciatīvām 14. gadā. Tā kā atlapšana vēl ir visai trausla, mums pilnībā jāizmanto mūsu kopī, kopējā tirgus iespējas ceļot konkrētu spēju Eiropas ekonomikā ir nepieciešama industriāli bāzi un racionāla pārvaldība. Un tas parādās divos vienotā tirgus uh, likumos, runājot gan par elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, gan arī par maksājumu sistēmu. Domāju, ka to pilsoņi izjutīs tieši. Enerģija ir ārkārtīgi svarīgs jautājums daudziem pilsoņiem. Uh, Tāpēc mums nepieciešams turēt rokas pulsa un turpināt darbu šajā virzienā. Mums jādomā arī par nākotni, par ieguldījumiem enerģētikas ražošanā. Komisija ir sākusi izstrādāt enerģijas un klimata politikas satvaru. Mēs dzīvojam vienā kopienā, Un mums nekādā ziņā nedrīkst zust no mūsu uzmanības loka jautājums par brīvībām. Mums ir jātīsta gan nodarbinātība, bet tā ir saistīta arī ar mūsu pilsoņu brīvībām. Eiropas Savienība ir jauni apdraudējumi. Tuvākajos mēnešos mēs strādāsim pie datu aizsardzības, lai panāktu to, ka pilsoņi un kompānijas var izmantot savas tiesības uz drošību Komisija arī domās par likuma varas īstenošanu, runājot par Eiropas nākotnismu, ka mūsu kopīgais mērķis par Eiropas politisko partiju finansēšanu uz nākošo vēlēšanu posmu arī ir jāpabeidz. Mums ir jāizsargā mūsu vērtības pasaulē, mums ir jāparāda, ka šis ir pozitīvs kurs, uz kur mēs esam nostājušies, Humanā palīdzība tiem, kam tā ir ļoti nepieciešama, kaimiņa attiecību politika padara Eiropas Savienību par tādu kā miera ostu šajā pasaulē. Tagad ir pienācis laiks virzīt mūsu enerģiju, lai likumus īstenotu lai nobeigtu pamat ieteikums un priekšlikums un uzsāktu MFF īstenošanu. Komisija ļoti tuvu un cieši ir strādājusi ar parlamentu šajā periodā. Es domāju, ka tas ir jāsaglabā arī pēdējos mēnešos mūsu mandātā, un mums tiešām jāparāda mūsu pilsoņiem, ka mēs varam izveidot Eiropu, kas ir stiprāka, atklātāka un atklātāk visai pasaulē. Paldies! Paldies viceprezidentam, un tagad mēs turpināsim debates, uzklausīsim politisko grupu vadītājus. Sairkungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs! kolēģi! Runājot par komisijas darba programmu 14. gadam, ir svarīgi atcerēties, ko minēja jau komisārs, proti, ka mums jākoncentrējās uz prioritātēm, runājot par tautas partiju grupu. Šis prioritātes saistās ar industrializācija, darba vietu radīšana. Un ir svarīgi cīnīties pret jauniešu bezdarbu, palīdzēt mazajiem un vidējiem uzņēmējiem, veidot tādu situāciju, kas Eirozonā nodrošinātu kārtību. Mums ir jāpārbauda visi šie elementi, un turklāt regulāri Jo mums ir jāredz, vai Eiropas kopējās darbības sniedz pievienoto vērtību nacionālo valstu darbībai. Eiropas pilsoņiem nevajadzētu justies tā, ka Eiropas Savienība iejaucās tur, kur lietas var atrisināt uz vietas. Eiropas pilsoņiem ir jājūt, ka Eiropas Savienība palīdz nacionāliem risinājumiem palīdz viņiem atrast risinājums. Šī pievienotās vērtības pārbaude ir jāveic regulāri. Katru reizi, kad mēs kaut ko lemjam, jāļauj arī dalību valstīm meklēt labākos risinājumus, jo krīzes gadījumos mums varbūt nevajag izmēģināt vecos risinājumus, kas jau iepriekš nav strādājuši Tas attiecās uz regulām, tas attiecās uz dažādām darbībām. Eiropas parlamentam šajā ziņā vajadzētu palīdzēt, jo mēs varam izdarīt secinājumus no pagātnes darbībām. Pārlieka regulācija nav laba, bet palīdzēt tomēr vajag, ja vietējie risinājumi nav veiksmīgi. Runājot par darba programmas īstenošanu, mums īpaši jādomā par to, ka šis ir gads, kad komisija padomu un Eiropas parlamentam ir jāpierāda to pievienotā vērtība no Eiropas līmeņa darbībām, ka tas ir tiešām nepieciešams, un ja tas tā nav, tad pretējā gadījumā rezultāti būtu pavisam slikti. Paldies Sairkungam! Sociāldemokrātu grupas vārdā Gereras. Paldies! Es gribētu pievienoties tam, ko teica viceprezidents. Mums tiešām jāparāda pilsoņiem tuvākajos mēnešos, ka mēs spējam rēģēt uz viņu vajadzībām un rūpēm. Mēs negribam, lai komisija ciestu no sezonas beigu sindroma, lai viņi domātu par mantojumu, kāds tiks atstāts. Mums vajadzētu vairāk domāt par prioritātēm, par izaugsmi, par darba vietu veidošanu, par darba vietu kvalitāti, par strādājošots tiesību aizsardzību. Sevišķi tādos gadījumos, kad šie strādājošie ir pārcēlušies uz citām Eiropas Savienības valstīm. Mums jādomā arī par cīņu pret jauniešu bezdarbu. 15 dalību valstīs 25% jauniešu bezdarba, 4 valstīs vairāk nekā 40%, 2 vairāk nekā 50%. Sešās valstīs ir pieņemta jauniešu garantijas schēmas, es domāju, ka cits valsts arī būtu jāiesaist šai darbā. Un mums vajadzētu virzīties uz priekšu, likvidējot atšķirības makroekonomiskajā līmenī starp dažādiem reģioniem un valstīm. Manuprāt, ir pieņemti arī nepareizi lēmumi samazināt fondus no Eiropas Savienības krīžu laikā, manuprāt, ir pavisam nepareizi. Tikai 25% saņemot no fondiem, mēs varēsim uzturēt esošo Eiropas sociālā fonda darbību, nevis samazināt to nākošajos gados. Mums radīsies sociālas krīzes, kādas nebūsim redzējuši līdz šim. Paldies! Alde grupas vārdā Andrew Duff. Priekšsēdētāja kungs. Eiropas liberāļu grupa uh, atbalsta šo komisijas darba programmu un tās strikti noteiktās prioritātes, kas paredz uh, panākt konkrēts mērķis vēl līdz mandāta beigām. Kas attiecās uz komisijas darba programmas sagatavošanas procedūru, tad uh, tā kopumā darbojas labi, iesaistot uh, tajā gan komisiju, gan parlamentu. Tajā pat laikā mēs redzam, ka iztrūkst ministru padomes eh, vēlme eh, dot savu ieguldījumu kopīgas darba programmas eh, sagatavošanai visām institūcijām. Tā vietā mums ir šīs eh, trijotnes eh, stila prezidentūras programmas ar rotējošu prezidentūru, kas traucē um, pēctecības un konsekvences nodrošināšanu. Es domāju, ka ir pienācis laiks, lai mēs uzlabotu uh, Eh, savienības eh, kā likumdevēja eh, darba kvalitāti, lai Eiropadome izrādītu nepieciešamo um, līdera pozīciju. Uh, un es ļoti ceru, ka jaunā sasaukuma parlaments un jaunais komisijas sastāvs darīs visu, lai nodrošinātu uh, Eiropadomes pilnvērtīgu iesaistīšanu nākotnes darba programmas veidošanā. Paldies! Paldies, Andriju! Tālāk eh, zaļo grupas vārdā viena minūte Žadokungam. Paldies, priekšsēdētāji! Komisijas vicepriekšsēdētāji, kolēģi! Brīvās tiecniecības nolīgums sarunas ar ASV, protams, būs ļoti svarīgs uh, komisijas darba programmas kontekstā, bet mēs runājam par to, ka iet runa par izmaiņām uh, sabiedrībai svarīgos jautājumos, kā investoru tiesības, patērētāju aizsardzība, datu aizsardzība. Uh, pārtikas kvalitāti, bet tajā pat laikā mēs redzam, ka e, šīs sarunas e, notiek e, slepenībā no Eiropas Savienības pilsoņiem. Komisija daudz runā par caurskatāmību, tiesību nodrošināšanu, bet kā par to var runāt komisija un padoma, kas liedz Eiropas pilsoņiem iepazīties ar sarunu mandātu? Kā tas varētu veicināt demokrātiju? Es domāju, ka tas tikai vēl vairāk atsvešina Eiropas pilsoņus no Eiropas institūcijām un liek liek cilvēkiem domāt, ka Eiropas Savienība strādā uh, lielo starptautisko koncernu interesēs. Un tā vietā mums ir nepieciešams caurskatāms sarunu process, lai Eiropas Savienības pilsoņi saprastu, uh, par ko jūs vedat sarunas un kā tiek pieņemt lēmumu. Paldies Šatā kungam un tagad ECR pusotra minūte Šimānska kungam lūdzu. Dāmas un kungi, es domāju, pirmais uzdevums Eiropas komisijai neatkarīgi no sasaukuma ir nodrošināt Eiropas Savienības konkurētspēju. Eiropas Savienība patreiz ir atbildīga par to, ka uh, Eiropas valstu ekonomika ir pavaināta, jo tiek uzlikti daudz no administratīvi slogi maziem un vidējiem uzņēmiem, kas vēl vairāk apgrūtina to darbu. Kas attiecās uz pakalpojumu tirgu un uz digitālo tirgu, varētu nodrošināt papildus 6% IKP visai Eiropas Savienībai. Katrs jauns regulējums regulējums. Vispirms eh, iziet eh, cauri daudzu valstu valdībām vadībām, lai izvērtētu Um, tās ietekmi uz uh, konkurētspēju. Un es domāju, ka mums ir nepieciešams nodrošināt to, lai enerģētikas sektors būtu uh, piesaisto, būtu atraktīvs investoriem, jo mums ir uh, arī jādomā par to, kā tas atspogļojas mūsu brīvās tirzniecības līgumā ar ASV. Kopīgais tirgus ir vienīgais antikrīzes instruments, kas ir mūsu rīcībā, un mums vajadzētu to izmantot. Paldies! Gracias, Paldies, Šimānska kungām! Tālāk EFT grupas vārtā pusotra minūte Paksas kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, kolēģi! Nākamajā gadā Eiropas Savienībai um, būs jārisina daudzi smagi jautājumi, būs jāsamazina bezdarbs, jānodrošina ilgtspējīga izaugsme. Es atbalstu komisijas nostāju, ka galvenai prioritātei ir jābūt ekonomikas izaugsmē un jaunu darba vietu radīšanai, īpaši fokusējoties uz jauniešu bezdarba samazināšanu, kā arī uh, finanšu līdzekļu pieejamības nodrošināšanu. Es ierosinu, ka mums vajadzētu būt konkrētākiem savā rīcībā. Ko es ar to domāju? Šodien Eiropas Savienība cenšas regulēt, uh, piemēram, gurķu izmērus un formu. Uh, bet tā vietā Eiropas Savienībai vajadzētu domāt par minimālās algas noteikšanu visā Eiropas Savienībā, kas tiktu garantēta tik vienam Eiropietim, kurš strādā. Mēs varam bļaustīties uz visiem stūriem par vienotā tirgu stiprināšanu, bet vienotais tirgus nekad nebūs stiprs, ja viena piekdaļa Eiropiešu dzīvo zem nebadzības sliekšņa. Es uzskatu, ka komisijā ir jāmeklē jauni veidi un iespējas veicināt jauniešu nodarbinātību dalību valstīs. Lai to panāktu, mēs, piemēram, varētu subsidēt darba devējus, vai arī samazināt darba spēku nodokli, vai arī noteikt vienoto darba spēku nodokli likumi visā Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies Paksas kungām! Un visbeidzot, došu vārdu Borhezeo kungām kā pēdējam šajās eh, debatēs un viņš uzstāsies kā politiskajām partijām nepievienojas deputāts. Paldies! pēc eh, Lampedūzas man ir jāsaka, ka eh, te ir eh, runa par faktiem. Arī pēc 2014. gada vēl daudz kas nav noticis. Mums ir vajadzīga konkrēta stratēģija, lai piešķirtu līdzekļu šādām uh, stratēģijām. Un runājot par bankām, jautājums, ko komisija sagaida šeit Eiropas parlamentā? Mm, kad, kādas ir banku situācija, banku sektors, Vācijas bankas, piemēram, jo ir vispār zināmas, eh, ka eh, šīm te bankām ir eh, sasaistes ar nodokļu paradīzēm, kur ir runa par miljardiem eiro. Tad, <clears throat> runājot eh, par valsts atbalstu, tīpaši federālo zemju bankas, eh, ko saņem, eh, un šajās nodokļu paradīzēs tiek radīti būtiski zodī, zaudējumi. Ir svarīgi, lai mēs panāktu lielāku caurspīdīgumu, un arī komisijai par to būtu jāizsaka sava pozīcija Jūs, vai jūs vispār zināt, kā cilvēkiem ir citur, piemēram, nabaga Sardīnijā? E, tur nav nekādu ātra gaitas autoceļu vai lieliskas ceļu infrastruktūras, kas palīdzētu nodrošināt e, cilvēkiem palīdzību. Es gribētu izteikt šādus pārmetumus, ka Sardīniju Itālijas valsts skata kā savu koloniju, un tāpēc arī mums ir tiesība pieprasīt autonomiju un neatkarību. Ir nepieciešami skaidri vārdi, lai rakstotu, raksturotu kontro, konkrētu reģionu situāciju, pret kurām valstis izturas kā savām kolin, e, kolonijām. Ir runa par palīdzību, par solidaritāti, ir jāsaprot, e, kādi ir apstākļi Sardīnijā. Ir jāsaprot, eh, kas nes atbildību. Arī politiska Eiropas parlaments. Paldies, saka priekšsēdētājs. Līdz ar to eh, debatas beidzam. Tagad mums ir komisijas eh, viceprezidents, kurš atbildēs uz grupu pārstāvju izteikumiem. Šepkovičs kungs, lūdzu, jums vārds. Much, uh, like... Paldies! Gribētu pateikties tiem locekļiem, kas uh, ļoti īsi noraksturoja mūsu programmu. Protams, nav vienkārši izvirzīt pareizās prioritātes, ņemot vērā, ka ir tik daudz priekšlikumu likumiem un izdomāt, kuras no tām ir patiesās prioritātes, ir ļoti sarežģīti. Varbūt, ka jūs redzat, ka mēs tiešām to esam mēģinājuši izdarīt, lai uh, parlamenta mandāta pēdējos mēnešos mēs varētu pievērsties tieši tiem priekšlikumiem, kas sniegtu papildus vērtību Eiropas Savienības sniegumam vai kas ietekmētu mūsu ekonomikas izaugsmi un darba un nodarbinātības jautājumu risināšanu. Ļoti skaidri ir norādīts, kā mēs tuvosimies administratīvās slodzes samazināšanas aizsākumiem. Ir arī priekšlikumi, uh, direktīvu un regulu izstrādēju, no kurām mēs varētu atbrīvoties nākošajā periodā. Es domāju, ka tas ir labs modelis, ko komisija varētu īstenot arī tālāk. Dafa kungs runāju par programmēšanas, ja programmu izstrādāšanas labāku organizēšanu. Tas lielā mērā saistās ar mūsu vispārējo lietu tikšanos vakar. Ja mēs gribam būt efektīvāki mūsu darbībā, mums ir jāstrādā pie plānošanas, pie programmēšanas, jāpaļaujas uz darba grupām un, protams, arī uz parlamenta devumu. Un tam visam ir jānotiek vienādā ātrumā. Man arī likās pozitīvi, ka daudzi ministri aicināja, uh, nākošā parlamenta vēlēšanu laikā aplūkot, ko mēs esam parakstījuši starp Eiropas komisiju un parlamentu, lai mēs varētu strādāt pie tādas vienošanās, kas iekļautu arī padomi. Tas ļautu uzlabot mūsu plānošanu. Protams, var jums apliecināt, ka komisijai būs ļoti svarīgi, ka tiks izmantot komunitārā metode un, protams, komisijas iniciatīvas tiesības tiks respektēt. Sajerkungs pievērsās industriālai politikai. Gribu viņam apliecināt, ka janvārī komisijai būs ziņojums un analīze par galvenajiem enerģētisko resursu cēnu noteicējiem. Tas ir ļoti svarīgs jautājums runājot par mūsu konkurētspēju. Un tāpēc abi šie ziņojumi tiks pieņemti vienlaicīgi, lai mēs varētu rīkoties. Gerero kungs ļoti labi norādīja, ka bezdarbs ir ļoti nopietna problēma, atslēgas problēma Eiropas Savienībā. Mums ir nepieciešama straujāka izaugsme, mums ir arī jāatspoguļo tas fakts, ka darba vietu izveidi parasti atpaliek no pašas valsts izaugsmas par kādu pusgadu. Mums ir jāmotivē dalību valstis strādāt pie jauniešu garantiju schēmām. Tās valstis, kurās bezdarbs jaunatnes vidū ir ļoti liels. No 1. janvāra ir jābūt gatavām izmantot Eiropas finansējumu. Un to pašu es varu teikt arī Paksas kungam par nodokļiem. Mēs ļoti cenšamies panākt specifisku rekomendāciju izmantošanu, atteikties no pārāk lieliem darba spēka nodokļiem, jo ļoti bieži šie nodokļi neļauj darba mobilitāti un jaunu darba vietu izveidošanu. To mēs noteikti varētu atbalstīt. Tātad piemērot nodokļu politiku darba spēka jautājumā. Paldies par to, ka uzsvērāt arī administratīvās sloga samazināšanas svarīgumu. Tikai tad, kad mēs varēsim pierādīt mūsu pievienoto vērtību, iedzīvotāji mums noticēs. Es vakar arī ministriem to teicu. Mums ir jāstrādā kopā, mums ir jāizstrādā priekšlikumi, kā samazināt administratīvo slogu Tas, protams, pēc tam būs jāapstiprina, bet vēl svarīgāk ir to pareizi transponēt nacionālajās valstīs, jo tieši nacionālajās valstīs bieži vien parādās kādi sarežģījumi un papildus prasības, kas mums traucē. Mums katru gadu būs ziņojumi par šo jautājumu, mums būs arī rezultātu tabulas, Mēs skatīsimies, kā dalību valstis strādā pie administratīvās sloga samazināšanas. Un mēs uzskatām, ka veselīga konkurence, kas izveidosies šādā darbā, nāks par labu gan Eiropas Savienībai, gan dalību valstīm. Boģezi kungs runāja par Lampedūzas traģēdiju. Gribu viņu informēt, ka darba grupa vidusjūras jautājumos strādā ļoti nopietni, tiek izstrādāti dažādi priekšlikumi un domāju, ka jau ok, ka šis jautājums tiks izdebatēts arī Eiropas parlamentā. Un runājot par Eiropas Savienības un ASV brīvās tirdzniecības līgumu, Protams, mēs zinām, ka tas dos 190 miljārdus mūsu IKP katru gadu. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, lai izveidotu jaunus standartus jauniem produktiem un tehnoloģijām. Un cik, es zinu arī, cik svarīgi ir aizsargāt Eiropas prioritātes un veikt šīs sarunas ļoti ambiciozi, un tieši to mēs darām jo mēs gribam panākt vislabāko rezultātu gan mūsu uzņēmējiem, gan pilsoņiem. Paldies viceprezidentam Šefkovičam, saka priekšsēdētājs. Es negribu veikt kopsavilkumu, bet gribu teikt, ka ir ļoti jauki strādāt kopā. Tika runāts par vēlēšanām, kas tuvojās, un visi jau zina, ka šādās situācijās vienmēr kāds ministrs nonāks parlamentā, kāds nonāks komisijā, un es ar prieku gaidu šos ministrus pie mums, kas varēs mācīties pie mums un kas varēs mums palīdzēt un strādāt kopā ar mums, tā kā mēs esam strādājuši pēc kopienas metodas kas ir mūsu darba pamatā. Tas arī būtu viss, atvainojiet. Šeit nav brīvā mikrofona vai runa. Man ir jautājums par kārtību. Viceprezidents runāja par sadarbību starp komisiju un parlamentu. Un tad ir jautājums par caurskatāmību šīm sarunām ar ASV. Es gribētu saņemt atbildu uz šo jautājumu. Žado kungs, viceprezidents, ir atbildējis tā, kā viņš uzskatīja par vajadzīgu. Un, protams, mēs varētu būt vairāk vai mazāk apmierināti ar šādām atbildēm gribētu jums teikt, ko mēs darām tālāk. Tagad mēs beidzam debates. Un 12.30 balsosim, taču 12. tas ir pēc 15 minūtēm. Es ceru, jūs visi šeit būsit, jo mēs piešķirsim Saharova balvu. Vai arī vēl kāds jautājums? Viceprezidenta kungs, gribētu ļaut jums nedēļā, kad mēs apzīmējam Bukavinas krišanas gada dienu veterānu vārdā, apsveikt viņus. Paldies mūsu Horvātijas kolēģei. Man ir bijusi iespēja pabūt Bukavārā un mēs redzējām šīs ēkas atjaunošanu, un esmu ļoti saistīts ar Bukavāru. Un man ir prieks, ka es šajās diskusijās piedalījos, kur bija arī šādi viesmi. Tātad saistīt veikt slēgta līdz 12, un pēc tam līdz 12.30, un tad atgriežamies pie mūsu dienas kārtības. Paldies!